So um, I'm going to start. Labi, kolēģi. Sāksim darbu. Mēs esam tieši straumēšanas režīmā. Paldies visiem, kas esat ieradušies, īpaši tiem, kas atnāca. Jādomā, ka daži ieradīsies vēlāk. Tad mēs runājam par sabiedrisko interešu platformu, kas ir nostiprināta arī vispārējā pakalpojumu direktīvā. Un te īpaši mēs pievērsim uzmanību Eiropas aģentūrai, kas tieši atbildīga par tīklu drošību, informācijas drošību. Un viņi tad ir saīsinājumā sauc par ENISA. Un tās vadītājs šodien ir ieradies pie mums. Parasti mums ir tāda kārtība, ziniet, mēs cik daudz laika tieši parlamentā veltam šādiem jautājumiem un bieži pieminam jūs, līdz ko mēs runājam par tīklu un informācijas drošību. Tā ir viena tiešām no tādām mūsu lielām prioritātēm. Un arī pati šī noma, nozare un joma visu laiku attīstās. Un zinu, ka Luksemburgas prezidentūra ir ieplānojuši šim jautājumam veltīt lielu uzmanību. Un mēs labprāt šodien tieši pārnātu ar jums visus aktuālos jautājumus. Sekretariāts ir sagatavojis divu lapspošu dokumentu, kas jums tā kā fona informācija un deputāti es aicinu jūs iepazīties un tāpat arī visiem, kas seko mums tiešsaitē ir iespēja ar šo dokumentu iepazīties. Par to, kā tad veidojas šīs informācijas platforma. Došu vārdu jums, direktora kungs, un paldies, ka esat atbraucis pie mums šodien. Jā, paldies par uzaicinājumu un par jūsu ievadvārdiem. Priekšsādātājs Gunze. Es šodien iepazīstināšu tikai nelielu Enīsa darba daļu, kas ir nozīmīga Eiropas pilsoņiem. Ja mēs skatāmies Eiropas līmenī, mums ir spēka Eiropas datu aizsardzības direktīva, uh, Šobrīd tiek izskatīta jaunā regula, tā šobrīd ir trialoga procesā, un tā būs ļoti nozīmīga regula attiecībā arī uz mūsu aģentūras darbu. Un plašākā sekto skatpunktā mums ir jāskatās arī Eiropas kiberdrošības uh, ietvers, tur ir aktuāli vairāk jautājumi, tāpat arī vienotais Mm, digitālās, digitālā tirgus izveidi, ja pabeigšana, par ko atbild Ansips un Nottingers komisāri. Un, ja mēs runājam par kiberdrošību, tad tieši Enises darbības joma ir uh, par to, kādā veidā to vislabāk pārvaldīt un norisināt drošību gan iedzīvotēm, gan arī valdībām un tās iestādēm. Es domāju, jūs lielākā daļa jau esat noteikti iepazinušies ar mūsu darbu specifiku, bet Varbūt tam pieeju šoreiz vēl no citas skatu punkta, tad pastāstīšu par šiem trim lielām dimensijām, kā mēs to redzam un kā strādājam. Viens ir, ka mēs strādājam no dažādu veidu apdraudējumu viedokļa un īstenojam dažādas projekts, sagatavojam rekomendācijas. Otrā lielā darba daļa - mūsu 14. darba pāns, kas eh, mums liek tieši sazināties ar dalībvalstīm. Uh, Un um, mēs saņem daudz pieprasījumus par dažādai konsultācijām, strateģiskām konsultācijām, rēģēt uz dalībās prasībām. Un trešā lielā daļa, kad esmu arī ieradies šodien visvairāk pie jums, mēs aizsniedzam atbalstu likumdošanas darbām. Gan komisija, padomi un parlaments. Īstenojot vēlāk arī mēs, protams, tad um, esam atbildīgi gan par šo konsultīvo daļu, izstrādā likumdošanu, gan arī pēc tam tās īstenošanas procesā uzraugoto. to. Un um, tas ir mūsu galvenais darbs. Un es domāju arī, ka Švābkungs, kas ir daudz pie tiem strādājis, arī strādās turpmāk pie jaunās ziņojuma. Tad mēs runājam par kapacitātes veidošanu Eiropā. Es tieši labprāt uzklausītu jūsu viedokli šodien arī, bet no nu, mūsu skatpunkta tas ir tā šādi ja mēs skatāmies par pārvaldību, tur ir skaidri atrunāts lietas. Tātad ir valdības, ir nacionālai koordinātori, ir aģentūras nacionālā mēroga arī, un līdz to mēs runājam par m, mm, valdībām un skaidri dalībvalstīm. Bet līdz ko runājam par privāto sektoru un rūpniecību vai nu, vispār ražotājiem, tas ir uzreiz savādāk. Tur ir daudz lobby organizācijas, tur ir nozaru asociācijas un tā tālāk. Tas vairs nav tik skaidri līdz kurnām par pilsoņiem, tad ir pavisam sarežģīti. Un tieši par to arī es vēlētos šodien ar jums parunāt. Nu, mēs vairākus gadus jau tādu virzām šo lielo, eh, mūsu um, tādu redzamāko institīvu ir Eiropas kiberdrošības mēnesis. Un te galvenokārt mēs runājam par Eiropas pilsoņiem. Kopā ar Eiropas komisiju, kopā ar asociācijām dalībvalstīm. Kopā ar dalībvalstu valdību atbalstu jau 14. un 15. gadā mēs esam panākuši to, ka visu 98, 28 dalībvalstis piedalās, piesaistot vēl arī Norvēģiju, Šveici un Eiropas brīvās tirzniecības zonas valstis. Tad ļoti plašs uh, autorija, ko mēs uzrunājam par šiem svarīgiem jautājumiem. un ir arī plānoti vairāk notikumu. Piemēram, oktobrī iesaistīts ir daudz dalībvalstis un pilsoņi. Iezīmēt skaidrus izaicinājumus, kā no Eiropas līmeņa mēs varam eh, tiešām nodrošināt informācijas nodrošinu arī eh, katram Eiropas pilsonim katrā dalībvalstī. Tādēļ dalībvalstīs mēs īstenoši arī tādus darba seminārus, kur mēs skaidrojam šos jautājumus un organizējam šos liela mēroga pasākumus. Šogad tas būs oktobrs. Mēs esam sagatavojuši anketas, mēs esam gatavojuši informāciju daudzās valodās, visās oficiālajās 24 dalību valstu valodās. Mēs esam piesaistījuši arī zinātniekus, mēs esam iesaistījuši pilsonisko sabiedrību un esam pieraduši ļoti daudzveidīgu kvalitatīvu materiālu. Iesaistot gan nevalstiskās organizācijas, valdības un attiecīgās nozares. Bet, ja mēs skatām, kāds ir gala lietotājs, un kāds ir vidējs šis portrets. Tas būs galvenokārt četras grupas - jaunieši, jo ir jau tā, ka pat arī trīsgadīgi bērni jau nodarbojas ar aplanču datoriem, pirms viņi iemācījušies vispār lasīt un rakstīt. Un arī viņiem ir ļoti svarīgi, lai būtu pār, pārliecīgi par kiberdrošību. Ir tā, ka, protams, daudzi apzinās, kad ir šādi tehniskie apdraudējumi, te mēs runājam par vīrusiem, tārpiem un kas tik nē. Bet, nu, personīgi pēc paru padomā, nu, nekas jau nenotiks. Bet padomāsim par jauniešu, kuriem to ir 15 gadi, un kas būs pēc 10 gadiem, kāda viņam būs ietekme. Otrs gals - 60 un plus iedzīvotāji, kuri arī kļūst arvien aktīvāki internetu lietotāji. Piemēram, vakardien Vācijā es tieši tikos ar, ar eh, attiecīgu organizāciju, kas tieši norādīja, ka jau 70% no arī vecāku gadu lietotājiem izmanto šādas dažādu veidu vīrusu aizsardzības programmas. Viņi ir daudz piesardzīgāki. Piemēram, viņi daudz negribīgāk izmanto arī internetu veikalus kaut vai nopirkt aviobiļets. Un tad ir šī trešā lielā grupa, kurai ir ļoti labi izglīto cilvēku, kas izmanto arī dažādi veidi internetu ierīces uh, ikdienā, arī savā uzņēmējdarbībā, arī mobilos ierīces, kuriem interesē arī, kā var atrisināt daudzos problēmas, kuras, kuras aprunā, atrunāts arī tiek uh, arī presē. Un ir zināms atšķirības, protams, arī starp eh, šo visām grupām. Kādā veidā viņus visus uzrunāt? Nu, mēs esam izstrādājuši vairākus instrumentus dalību valstu valodās, un ar to var iepazīties, un tā ka nav tikai jābūt ekspertam, te ir ļoti daudz lietas, kuras mēs vienkāršot izskaidrojam. Tādēļ šogad mēs galvenokārt izstrādājam šo instrumentu tiešsaits portāls privātuma aizsardzībai. Tas ir domāts ar mērķi nodrošināt cilvēkiem konkrēts instruments, lai viņi padomātu, ka var aizsargāt savu privāto dzīvi un savu datu aizsardzību. tas varbūt tāds īsts kopsilkums, bet, nu, pirmkārt, tagad jādomā ir par sadarbību no valdībām līdz Eiropas līmenim, kā to veidot arī tālāk arī asociācijām, dažādai privātajām institīvām dalībvalstīs. Tālāk tas jautājums par izglītību. Kā vairāk šādas informācija un zināšanas iekļaut izglītībā? Ko tas nozīmēs tālāk, ja mēs runājam par vienu no tā tirgus pabeigšanu? Un kā varam vairot sabiedrības izpratni par šiem jautājumiem? Un tālāk, kādā veidā varam sasniegt un uzrunāt konkrēts sabiedrības grupas. Mums ir ļoti daudz dažādas iniciatīvas jau šodien, kuras īstenot dalību valstis. Un šobrīd Eiropā 510 miljoni iedzīvotāju. Pagājušo gadu komisāra Krūze uzsāka jaunu arī institīvu, nu, bet uh, eh, institīvu, kurai gan ir bijuši tikai aptuveni tūkstoši uh, trāpījumu. Tas, protams, ir nekas, jo līdz, ko mēs runājam par konkrētām institīvām, tad parasti tas ir uh, tad jau simtos tūkstošu trāpījumu, bet šā gadījumā tas ir bijis diezgan neliels rādītājs. Jautājums, kā uzlabot šādu drošības jautājumu popularizēšanu? Lai uzlabotu drošību iedzīvotājiem, kas izmanto ikdienas mājaslapus dažādas. Paldies! Thank you. So welcome to the guests who've joined us at the back. I Jā, ja, paldies arī viesis. Prieks redzēt jaunos viesus. Jūs pārstāt Westminsteru šeit, jā? Ja? Nu, mums kādā ziņā prieks redzēt arī viesus no mūsu nacionālajiem parlamentiem. Un šī, protams, ir mūsu iekšē tirgus komiteja, kur mēs šodien esam uzaicinājuši viesos arī Enises aģentūras direktoru, kur mēs tieši runāsim par ļoti svarīgo jautājumu, kādā veidā nodrošina ciešāk sadarbības starp 28 dalībvalstīm un kāpināt kiberdrošību Eiropā. Un precīzāk mēs šodien mūsu komitejā izskatām Andrijas Švāba sagatavot ziņojumu par tīklu drošību. Andrijas, vai jūs vēlētos uzsākt mūsu debats? Paldies, priekšsādātāji! Paldies arī uh, Hambrechts kungam par arī izcilo darbu, ko viņš ir šobrīd veids un par šodienas ievadvārdiem un uzrunu. Te mēs runājam par arī gan iekšā tirgu, tā, klasiskā izpratnē, gan arī digitālu iekšā tirgu, kur eh, skaidri redzams, kādā veidā mēs. Eh, Andrēs Meklīti. Informācija ka tiem klausītājiem, kas vēlaties klausīties angļu valodu, jāklausās otrais kanāls. Latviešu lūk piebildi būtu jāklausās 14. kanāls. Tad tādā var turpināt vāciski, jāsaka runātājs, un es klausīšos jūs spāņu valodā, saka priekšsādātāji. Enisa īstenībā tiešām nozīmīgi tādu horizontālu caurvīju uzdevumu, nodrošinot daudz dažādus uzdevumus, to starp arī kiberdrošību. Un, Helmbrecht kungs, man būtu jums divi precīzi jautājumi. Domājot par sabiedrības interešu, uh, aizsardzību, jeb universālo pakalpojumu direktīvu. Vai jūs uzskatāt, ka esat te arī kaut kāda veida platforma, kas spēj nodrošināt ciešu saikni starp dalībvalstīm un uh, pakalpojumu nodrošinātājiem? Šajā dokumentā, ko sagatavojas sekretariāts, ir atrunāts tas, ka dalībvalstis var arī gallietotēm uh, E, nodot zinām informāciju precīzi, bet diemžēl dalībvalsts nekad nav izmantojis šādu iespēju. Kādēļ lūdzu tā? Kādēļ dalībvalsts līdz šim šo platformu kā instrumentu nav izmantojušas? Otrkārt, jau iepriekšējā e, sasaukumā mēs runājam arī par kiberdrošību, ja kurā gadījumā. Ja priekš tiks arī pieņemta šī kiberdrošības direktīva, uh, NISai būs ļoti nozīmīgs uzdevums. Noteikti arī šos standarts, kas ir jāievēro, kas saistoši uzņēmējiem, lai nodrošinātu šādu arī izturības un noturības ideju, pierādīt savas spējas. Un man interesē šajā gadījumā, kā jūs to redzat? Kā tad īsti šis standarts varētu izskatīties? Vai, piemēram, tie visi svarīgie dati, kurus saglabā uzņēmums digitālā veidā. Kas būtu jāsaglabā tādā digitālā veidā? Saku, neulieks tā. It kā liekas, ka dati kaut kur klejot digitālos pasaules tīklos, bet jo vairāk mēs iedzināmies, jo vairāk mēs saprotam, ka tie ir precīzi daži, uh, ASV uzņēmumi, kuriem ir uh, visi šie dati pieejami. Un daudz no tiem savus serverus arī ir uzstādījuši Eiropā. Jautājums līdz ar to tehniskā līmenī kļūst daudz interesantāks, kādā veidā precīzi kāds uzņēmums ir spējīgs nodrošināt savu kiberdrošības tādu izturību. Paldies! Deputāti tālāk, kur jūs vēlaties tagad pieteikties, es aicinu jūs to darīt un uzreiz dot vārdu Evelinai Gepkārdai. Jā, paldies! Uh, Paldies arī par šo jauno informāciju. Uzskatā ļoti liederīga. Datu aizsardzība ir svarīga gan personas datu, gan arī uzņēmēju datu kas arī ietver neredz sensitīvus datus un tiek pakļaut dažādu veidu uzbrukumiem. Nu, līdz to aktuāls jautājums. Kādā veidā var nodrošināt drošību? Ar šādām informācijas kampaņām, informējot cilvēkus par riskiem. Piemēram, es iepazinos ar šo arī uh, no informācijas dokumentu, kurā jūs arī, Homres kungs, minējāt, ka Eiropas iedzīvotāji nevienmēr apzinās, ko viņi paši varētu darīt, lai uzlabotu datu drošību. Ik pa laikam nomainot, piemēram, paroles, vai uzstādot ugunsmūri un tā tālāk. Ko lūdzu mēs varētu kopīgi darīt, lai uzlabotu Eiropas iedzīvot zināšanas šajā jautājumā un tiešām viņam liktu saprast, ka te no pašu rokās ir diezgan svarīgas lietas, kuras viņi var īstenot. Grafīnī kundze. Paldies. Paldies priekšsarētāji. Šis ir, protams, ļoti interesants jautājums, un man personīgi šķiet tā, ka Rumānijai es vienmēr gribu arī pastāstīt un paskaidrot, ko kuram vajadzētu darīt. Un man tādēļ interesē vēl precīzi atbildes no jums. Kādā veidā es varētu tad vēl labāk informēt savus iedzīvotājus? Piemēram, pavisam nesēju ASV. Es tikko spiedošanu Rumānijā ar arī studenti, kura nesen piedalījuši arī šādās debatēs. Nu jā, mums ir jaunieši, arī vecāki cilvēki. Un ir cilvēki, kas baidās izmantot informācijas tehnoloģijas. Cits savukārt neapzinās nemaz īsti, kāds ir jaunas iespējas. Un negrib pieņemt to, ka ir droša vide. Nu, bailes tieši iznot no nezināšanas. Man nu, būtu trīs jautājumi. Kā jūs uzskatāt, vai dalību valstu izglītības sistēmās arī vajadzētu iekļaut plašākas IT zināšanas? Nevis tikai par praktisko izmantošanu, bet arī par riskiem. Kāds arī drošības garantijas būtu jāizmanto, nevis tikai kādā veidā ieslēgt datoru vai planšeti jau no trīs gadu vecuma. Lūdzu, vai dalībvalstīm ir jārīkojas papildus un kaut kas jāīsteno, kāds ir šī izglītības satura modeļi? Otkārt, vai dalībvalstīm vajadzētu izraidīt lielāku interesētību informācijas nodošanā pilsoņiem? Es saprotu, ka katra atbildīga valdība iesaistās izglītības e, un kampaņās un informē iedzīvotājus. Treškārt, par budžetu. Jūs atcerat, jūs strādājat daudz ar ne NVO, jūs īstenot arī pētījumus, e, anketējat cilvēkus un tā tālāk. Cik tad jums ir pietiekami līdzekļu šādam darbam? Mums ir jānodrošina, ka cilvēki ir uh, vienā solī ar tehnoloģijām. Paldies! Runātājiem nav mikrofona. <laughs> I'm a bit relaxed like uh, in Spain. No. Kogas kungs. Vai jūs varētu lūdzu paskaidrot, kāds ir sadarbības līmenis starp dalībvalstīm pašlaik? Kā šī sadarbība notiek praksē? Vai jūs uzskatāt, ka šajā direktīvā paredzētie pasāki ļaus uzlabot sadarbību starp dalībvalstī? Un jūs jau arī pieminējāt, ka diskusijas par šo direktīvu ir ārkārtīgi svarīgas nākotnes darbam Enīsā. Jūs jau zināt, ka šajā, šī direktīva spēlēs ļoti nopietnu lomu Enīsa darbā. Vai jūs lūdzu varētu paskaidrot šīs komitejas locekļiem, cik liederīgi ir iekļaut NISA dalībvalstu sadarbības grupā un cik svarīgi ir apmainīties ar informāciju par kiberuzbrukumiem starp dalībvalstīm. Paldies! Kālas skundze lūdzu. Paldies! Varbūt nedaudz muļķīgs jautājums, ko uzdošu. Man radās jautājums. Es lasīju par to, ko jūs darāt, bet es īsti nesaprotu, kam jūs strādājat, kā labā jūs strādājat, varbūt varētu sīkāk par to pastāstīt. Es arī saprotu, ka jūs izstrādājat tādus pamat procesus, ko var pārņemt uzņēmumi, un ja tā tas ir, vai, vai uzņēmumu dalībvalsts tiešām pieņem šī, šo labo praksi, kā tas notiek, uh, Pirms dažām nedēļām mums notika kiberdrošības pasākums, kurā eksperti runāja par kiberdrošību. Nu, un bija ļoti interesanti, ka visvājākais ķēdes posms ir cilvēks. Jūs runājat par izglītību. Manuprāt, tā ir ļoti svarīga, jo varbūt tehnoloģiski ļoti smalkas sistēmas, bet ja cilvēki savus pinkodus vēl joprojām turpina uzrakstīt uz līmlapiņām, nu, tad eh, šīm tehnoloģijām nav īsti jēgas. Nu, interesanta lieta, kas izrietēja no iepriekšējā pasākuma, mans jautājums arī par to, kā Eiropas Savienības institūcijas uh, tiek galā ar um, labo praksi, kiberdrošību šajās ēkās. Viens no ekspertiem tajā kiberdrošības pasākumā norādīja, ka tā kā viņš ierodās Eiropas parlamenta ēkā, viņš izslēdz uh, bezvadu internetu un neizmanto vietālruni, jo uh, tad šī ēka ir pakļauta diezgan daudz dažādām uh, ļaunprātīgām programmām. Bija ļoti interesanti to dzirdēt no viņa, un tad mans jautājums ir jums, kā jūs, prāt, mēs tiekam galā ar drošības jautājumiem te. Paldies! Priekšsēdāt, ja vienam citam jautājumu vairs nav, tad es gribētu uzdot vienu jautājumu. Mans jautājums ir, kāds ir jūsu viedoklis par sadarbību ar citām pasaules daļām? Digitālā vienotā tirgus stratēģijā, ko apspriedām ar komisiju šodien, viena no tēmām, uz ko viņi koncentrējās, ir standartu uzlabošana. Uh, Cik svarīgi ir tas, lai mums būtu ne tikai Eiropas standarti, bet lai mēs strādātu arī pie globāliem standartiem, jo īpaši tādos jautājumos kā mākoņu datošanas drošība un kodēšana un Kāds ir jūsu viedoklis, vai mums vajadzētu izvēlēties izvēlēties Eiropas pieeju vai tādus vairākus sadarbību vērstu pieeju? Uh, kā jūs uzskatāt, kā Enīsa un jūsu partneri sazinās un koordinē darbu ar citiem partneriem citās pasaules daļās? Paldies! Lielas paldies! Paldies par jūsu komentāriem un jautājumiem! Konteksts ļoti plašs, bet mēģināšu atbildēt visiem jūsu jautājumiem. Uh, Sākšu ar Švāba kungu. Jūs jautājāt par sabiedrības interešu informācijas platformu. Es neesmu drošs, cik daudz cilvēku par to zinu, nu, no tad tas būtu pirmais solis. Otrakārt mums īsti nav paredzēts procedūras vai platforma, nu, tādā ziņā pamatlietas kā informācija, procedūras, kā to paveikt, kā notiek process, nu, tās vēl trūkst. Varbūt es atbildu arī uz citu jautājumu, kas bija par budžetu. Ja runājam par informētības paaugstināšanu mūsu nodibināšanas plānā, labi, ka notiek tagad tiešrāda, tad mums ir paredzēts tikai 38 pastāvīgas darba vietas. Mums ir viens cilvēks, kur uzdevums ir paaugstināt informētības līmeni Eiropā, un, ja runājam par budžetu, protams, mēs maksājam par, piemēram, flyeru izdrukāšanu un tā tālāk, bet tur runā par desmitiem tūkstošu eiro. Tie ir izdevumi, kas nepieciešami ikdienas vajadzību nodrošināšanai. Modelis, kādu izmantojam, ir tāds, ka mums ir tīkli dalība valstīs kopā ar komisiju, un daudzos gadījumos runa ir par privātiem līdzekļiem no uzņēmumiem, kas atbalsta institīvas. Vairākums no finansējuma, ko dalībvalsts piešķir informētības paaugstināšanai, tad valdības piešķir tos līdzekļus papildina arī nauda no privātā sektora. Es negribētu teikt, ka mums arī ir nepieciešami vairāk darbinieki šim nolūkam Enīsā, bet, manuprāt, šis ir labs piemērs, piemērs kā ar maziem resursiem tad var paveikt liet, mazas, it kā mazas lietas, kam ir liela ietekme. Mēģināšu apvienot jautājumus, kas izskanēja komentāros. Ja runājot par direktīvu, tad Enīsas nolūks ir atbalstīt piemērošanu nacionālajos tiesību aktos, runāt ar nozaru pārstāvjiem un valdību. Ja runājot par standartiem, tad tas ir ļoti svarīgi. Bet, ja palūkojamies, piemēram, uh, IT jomā, tad jāatzīst, ka neesam īsti konkurētspējīgi salīdzinot ar ASV vai Ķīnu. Tas nozīmē, ja vēlaties būt ietekmīgi standartu jomā, ir jāpiedalās standartizācijas organizāciju, standartizācijas organizācijās. Un, ja vairs nav lielo spēlētāju, tad viņi nevar piedalīties standartos. Aplūkosim Nokia piemēru. Uh, biznesa pārgāja Microsoft jomā, Siemens vairs nedarbojās IT biznesā, un šie uzņēmumi vairs netiek pārstāvēti standartizācijas struktūrās. Un kā tā lai nodrošina ietekmi? bet Eiropā mums ir sen, sena laika, mēs sadarbojamies. Tas nozīmē, ka vismaz no enīsas puses mēs mēģinam stratēģijas līmenī runāt ar viņiem, konkrēts piemērs. Pagājušajā gadā direktīva par kvalificētu elektronisko parakstu, mēs strādājam sadarbojamies ar aģentūru un ar komisiju, lai domātu, kā to varētu īstenot, kādus standarts piemērot arī runājam ar to ar uh, Eiropas līmenī. Tas ir vairākas mazas jomas, kurās mēs kaut ko varam paveikt. Bet nu, tādās lielākās, plašākās jomās darboties ir sarežģīti. Bija jautājums arī par datiem un datu apmaiņu. Tas arī ir viens no lielākajiem šķēršļiem un vairs vēl pakāpojumu direktīvā. Ir runa par drošību Un vairumā gadījumu runa vēl joprojām ir par nacionālām interesēm. Drošība, drošums, tas viss ir atkarīgs no dalībvalstīm, tas noteikti nacionālā līmenī. Eiropas līmenī mēs neesam vēl pietiekami nobrieduši, lai apmainītos ar visām šīm sensitīvajām detaļām. Tādā regulatīvā līmenī visāprēm atkarīgs no uzticēšanās, no cilvēku pazīšanas, no tīkla pazīšanas. Mēs nevaram to gluži vienkārši ielikt regulā un īstenot. Un, jā, tiek, tad, šādi tiek īstenot regula, īsti nezinām, kādi dati tieši tiek apmainīti. Un, nu, gribētu apstīt to no divām perspektīvām. Ir 3.8. pāns par pārkāpumu paziņošanu, tas ir telekomunikācija pakotnē un jau pāris gadus tātad no nacionālajiem regulātoriem mēs saņemam datus un reizi gadā publicējam dokumentu. Runājām ar ministrijām, ar nacionālajām regulatorijām iestādēm nozari un nodrošināts tas, ka notiek apmaiņa ar datiem. Jūs sagatavojāt eh, regulu un īstenošanas fāzē atstājāt detaļas. Beigās, kas notiek, ziņošanas līmenis ir ļoti vājš. No telekomunikāciju nozars mēs saņemam informāciju par 100-120 incidentiem gadā no visas Eiropas. Pozitīvā aspekts ir tāds, ka jā, kaut kas mums ir bet no otras puses mēs nesaņemam informāciju par visu, kas notiek noderē, jo nav intereses no nacionāla līmeņa, no nozares līmeņa apmainīties ar visu notiekošo Eiropas līmenī. Mums ir datu apmaiņas infrastruktūra, bet patiesais izaicinājums ir izlēmt, ko mēs daram ar šiem datiem un tad uh, nodrošināt to, ka valdības pieņem pareizos lēmumus un komisija strādā pie telekomunikāciju pakotnes, bet, nu, vismaz no Eiropas perspektīvas mēs esam tādā situācijā, ka, ka nu, dalībvalstis ir eh, tātad eh, ļoti vēlas pasargāt savus datus. Bija jautājums bija par arī datu aizsardzību. Mums vēl joprojām jāturpina un varbūt šo jautājumu apvienošu arī ar Rumānijas kolēģis jautājumu. Tātad, ka mums ir jāiekulda izglītībā. Piemērs. Ja jums ir 18 gadi un jūs saņemat autovadītāja apliecību, jūs esat ļoti priecīgs un braucat kā vēlties. Un tā ir viena puse, un arī pirms vecāka mēģina iemācīt saviem bērniem vadīt automašīnu, uh, Un, ja tā ir mana automašīna, es to iedodu saviem bērniem un ceru, ka katru vakaru tā atgriezīsies droši mājās. Bet arī citi līdzekļi ir apdrošināšanas, kas sodi jūs, ja esat jauns, ja ir kādi negadījumi, mums ir noteikumi, kas paredz, ka autovadītāja apliecība tiek apņemta, ja tiek rūpīgi pārkāpta braušanas noteikumi un tā tālāk. Bet šāds garantijas nepastāv IT sektoram. Es atceros, ka bija jauns, vēl joprojām bija policisti, uh, kas nāca uz skolām un stāstīja, kā pareizi braukt ar divriteni. Un mūsdienu izaicinājums esam gan to parunājuši jau gadiem, ka mēs īsti neiekļaujam šos jautājumus izglītības sistēmā, ne, IT jautājumu izglītības sistēmā. Es piekrītu, ka tie ir jāiekļauj izglītības sistēmā, bet jautājums ir kā. Jo, nu, pēc brīvprātības principa tas nefunkcionē. Nu, ne visi vecāki ir spējīgi uh, veiksmīgi par to izglītot savus bērnus. Dažkārt esmu diezgan pesimistiski noskaņots par to, kā citos gadījumos ir sniegt informācija Eiropas Savienības pilsoņiem. Mums ir ļoti aktuāls tēmas, gan Eiropas, gan nacionālā līmenī, un ja, drošība tagad ir viens no jautājumiem, kas ir daudz cilvēku prātos. Mēs nesaka, ka katras dalībvalsts vadītājs ir, protams, daži izņēmumi, bet uh, daudzu līderu uh, prioritāte nav, piemēram, IT drošība ir jādomā, kā situāciju mainīt. Izskanēja jautājums arī par sadarbību. Tas ir ļoti būtiski. Var paveikt diezgan daudz arī ar mazām iniciatīvām. Es zinu par tādām iniciatīvām dalību valstīs, kurās tika iesaistīti, kas tika vērsts, piemēram, uz uh, vecākiem cilvēkiem. Mēs esam mēģinājuši pārtulkot, piemēram, labās prakses piemērus no vienas valodas uz citu, un tātad turpinam veikt arī šādas aktivitātes. Izskanēja jautājums, kam un kā labā mēs strādājam? Nu, labs jautājums. Es mēģināju to pieminēt arī sākumā. Ja runājam par valdībām, tad mums ir labas struktūras, un ja runājam par uh, uzņēmumiem, tad mums ir labi tīkli. Parasti uzņēmumos ir šis drošības darbinieks, kuram ir jāizpild visas prasības ikdienā. Piemēram, ja izmantojam kā piemēram mākoņu datošanu, dažus gadus esam strādājuši šajā jomā, mums ir vairākas rekomendācijas, mums ir priekšlikums rekomendāciju schēmai. Mm. Un, ja, ir arī pāris certificētas vai tad mākoņu datošanas pakāpojumu sniedzēji, kas darbojas arī drošības jomā. Tādos sektoros kā finanses, banku sektors, telekomunikācijas, tajos mums jau ir um, diezgan labi kontakti, jo tas ir diezgan, tie ir uz, diezgan uz IT pakalpojumu balstīti uh, pakalpojumi Tātad ir eh, izveidots arī atbalsta tīkls. Mēs sagatavojam tehniskas rekomendācijas šai kopienai, ierodas kādas problēmas. Ja domājam par IT drošību, tā ir jānodrošina. Tur, kur tātad tā vajadzīga dalībvalstu un pašvaldīju līmenī. Ja salīdzinām to ar Eiropolu darbu, noziedznieks tiek noķerts vienā pilsētā, bet ir nepieciešama sadarbība un visi papildu elementi. Un šeit pieeja būtu līdzīga. Mēs sadarbojamies ar dalību valstīm, ar aģentūrām, ar valdībām, lai nodrošinātu augstāku IT drošības līmeni Eiropā. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos dalību valsts mēs, mēs pirmām kārtām esam redzami tātad dalībvalstīs un nozerē. Um, mēdīji nav mūsu primārais mērķis, piemēram, bet um, mēs um, koncentrējamies uz tām nozerēm, kur mūsu jautājumi ir visaktuālākie un mēs mēģinam sazināties un sasniegt arī pilsoņus. Un nu, tad iezīmēšu piemēru no IT drošības viedokļa. Mēs NISA strādājam ar daudzām svarīgām IT drošības uh, kompānijām. Piemēram, dažādas antivīrusu uzņēmumu un arī citi uh, telekomunikāciju sektoram viņu pakalpojumi jāizmanto ikdienas, un uzņēmumiem bieži vien tā ir iespēja um, vērsties pie klientiem, paplašināt klientu lūkus. Tas arī sasaistās ar kapacitātes veidošanu. Institūcijām mums ir IT uh, drošības mūsu speciālists, un mēs mēģinam aktīvi uzturēt arī šo darbu. Un noslēgumā Fordas kundas jautājums par pasauli. Ja man ir iespēja šeit būt, tad varbūt izteikšu dažas kritiskas piezīmes. Palūkoties, kas notika pirms 15 gadiem, mobilā telefoni, vietā ruņi vai mm, internets, kā daudz uzņēmumu pamats tas nemaz nav tik sen. Pašlaik mums ir lielie spēlētāji, ASV, sociālie tīkli, mazumtirgotāji un tā tālāk. Un interesanti, ka Ķīna ir to ļoti aktīvi palielinājusi pēdējos desmit gados. Viņi izmanto to pašu biznesa modeli. Pirms neliela brīža stāstīja, kā mēs esam zaudējuši to Eiropā. Tas arī ir patiesais jautājums, tas ir tas, kas ir uz spēles. Un, ja skatāmies uz Enīsa, jūs zināt, ka ITU ir ļoti globāla organizācija, un mums vairs nav daudz ietekmes. Un tad jautājums ir tāds, kur Eiropā ir vēl ietekme, ko mēs varam darīt, Un tieši tādēļ ļoti svarīgi, lai Eiropa un tad arī lai šajā komitejā mēs domātu par nākotni, kā mēs varam darboties IT nozarē, lai nodrošinātu savu ietekmi arī globālā līmenī. Paldies! Vai ir vēl kādi papildi jautājumi? Droši mums vēl ir uh, pietiekam daudz laika, vai kādam ir vēl papildi jautājumi? Šī ļoti plaša tēma diskusijām. Mani ļoti ieintriģēja jūs teikties, ka esam zaudējuši dažas kaujas, bet varbūt ne visu karu. Tad jautājums. Jā, Nīderlandē mums ir desmit tūkstoši vakances IT jomā pat ja runājam par drošību, nu tad, lai noķertu zagli, tad jābūt tikpat droša, tikpat gudram kā zaglim. Vai jūsuprāt, um, tad jums ir pietiekami daudz pieejamo resursu, lai strādātu šajās IT drošības jautājumos? Tik pieminēts arī izglītības jautājums, mēs esam viesojušies vairākās Eiropas daļās un pilsētās, kur, kur jau agrīnā izglītības posmā uh, skolās viņi mēģina arī iestrādāt šo tēmu. Viņi mēģina to padarīt par obligātu izglītības daļu. Es gribu dzirdēt, kāds ir jūsu viedoklis par šo darbā pieņemšanas procesu. Ja mēs zaudējam cilvēku kapacitāti, tad mēs zaudējam tikai uzņēmējdarbības iespēju, ne tikai biznesu, bet arī cilvēku resursus. Ko jūs domājat arī šajā jomā? Sēžos pie kolēģi no DJ Connect, varbūt jums ir kāds jautājums mūsu šodienas runātājiem. Paldies, priekšsēdētāji, kā jau jūs arī norādījāt. Arī mēs vēlamies turpināt uh, diskusijas par uh, universālo pakāpojumu direktīvu. Tas ir ārkārtīgi svarīgs likumdošanas akts, un mēs esam gatavi turpināt sarunas ar Eiropas parlamentu un padomi. Ceram, ka direktīva tiks uh, veiksmīgi apspriesta un ka tā tiks transponēta dalībvalstīs cik ātri vien iespējams. Un pievēršoties šodienas diskusijas tēmai. Tātad universālā pakalpojuma direktīva un jo īpaši tās daļa par informācijas platformu un informācijas sniegšanu pilsoņiem. Manuprāt, tā, vispārīgi runājot, šis ir instruments, kas vispār nav ticis izmantots. Diemžēl mums kā komisijai nav nekas daudz, ko varam, mēs kā komisija neko daudz nevaram paveikt no juridiskā viedokļa. Šī direktīva sniedz pilnvaras dalību valstīm vērsties pie pakalpojumu sniedzējiem kuri darbojas elektronisko komunikāciju jomā, faktiski pie visiem telekomunikāciju operatoriem un visiem uzņēmumiem. Dalībvalsts var vērsties pie viņiem, lai viņi saviem klientiem sniegtu uh, informāciju, kas ir sabiedrības interesēs, arī par lietām, kas saistās ar drošību. Mēs piekrītam, ka informācijas līmeņa paaugstināšana ir ārkārtīgi dārga, bet tajā pašā laikā tas ir instruments, kas ir pieejams, kas paredzēts direktīvā. Diemžēl pagaidām tas netiek izmantots. Un tas mums dalību valstīm neko neizmaksāt, jo pienākums tiek uzlikts pakalpojumu sniedzējiem, lai viņi izmantotu sev pieejamos kanālus un nodotu tālāk informāciju pilsoņiem. Principā mums nav informācijas par nevienu no dalību valstīm, kas izmantotu šo direktīvas normu, lai tādējādi izplatītu informāciju. Manuprāt, te noteikti iespējami uzlabojumi. Tajā pašā laikā jāpatur prātā, ka tiek paredzēts elektroniskā ietvara pārskats, kas notiks tuvākā laikā. Mēs nevēlamies pieņemt nekādus priekšlaicīgus lēmumus, bet nu, tas jāpatur prātā. Pašlaik tas ir tikai pienākums dalību valstīm. Dalību valstis, ja vēlas, viņas var izmantot šo pasākumu. Un, saskaņā ar mums pieejamo informāciju, nevieno dalību valstīm norma nav izmantojusi bet arī no Eiropas perspektīvas, manuprāt, tas būtu ļoti labs instruments, kā varētu informēt mūsu pilsoņus par jautājumu, kas saistās ar privātumu, ar drošību. Tas ir ļoti spēcīgs informācijas līmeņa paaugstināšanas instruments. Vai vēl kāds vēlas kādus komentārus izteikt? Nu, teikt, tagad es gribu pati jautāt, vai nav kādi vadošie spēlētāji šajā nozarē, ir bijuši daudzi ļoti veiksmīgi jaundibināti uzņēmumi, piemēram, Maltā, viedkāršu čipu ražotājs, kas ir līderis, nu, Eiropieši ir līderi noteiktās jomās, un es domāju, ka mums ir jārunā vairāk par pozitīvo, ne tikai vienmēr par negatīvi. Atbilde. Es pieņēmu zināšanā jūs nu pat teikt to, bet eh, es gribu atgriezties tātad pie manis teiktā. Nav problēma, ka mums ir pāris lielu uzņēmumu un arī daži veiksmīgi jaundibināti uzņēmumi. Uh, un uh, ka mums trūktu kompetenču. Jāsaka, arī Rumānijā ir izglītot speciālisti, kuri labi, runā, uh, labi darbojas šajā enīza tīklā. ASV ir 300 miljoni iedzīvotāji, ir viena valūta, un ja Uh, izveido jaunu aplikāciju Silīcija ielējā, tad jau nākamajā dienā šī aplikācija ir pieejama visā pasaulē. Eiropas Savienībā ir 28 uh, dalību valsts, 18 eirozonas uh, valstis, 24 oficiālās valodas. Ja, piemēram, uh, Rumānijā izveido jaunu uzņēmumu, tad ir grūti pārdot ražojumu Portugālē vai Somijā un nav iespējams nodrošināt tūkojumu 24 valodās. Un uh, izšķir, uh, izšķirošais brīdis pienāk, kad šie uh, uzņēmumi iz, izaug 20-30 tūkstošu finansējums ir pieejams, bet ja pārsniec 100 tūkstošus, tad jau rodas problēmas, un daudz šādus uzņēmumus uzpērk amerikāņu uzņēmumi. Tātad problēma nav izglītība, nav uh, zinātība, bet ja mēs runājam par izaugsmi, nav tādu lielu Eiropas uzņēmumu, ka šos jaunos mazos uzņēmumus uzpirktu. To dara ASV, un es aicinātu palūkoties uz to, kas notiek ASV un Ķīnā. Tur ir varbūt atšķirīga sociālā sistēma, bet viņi ļoti veiksmīgi darbojas IT nozare. Mums, diemžēl, nav šīs izaugsmes Un jautājums ir tāds, ja nākotnē viss būs atkarīgs jebkurā nozarē no IT, un ja mēs šos izstrādājumus nepirksim no mūsu pašu uzņēmumiem, tad no kā? Jā, es tikai gribēju tādēļ vēlreiz atgādināt, kādēļ mums ir nepieciešams vienotais tirgus Eiropā saka priekšsēdētāja. Esmu pārliecināta, ka būs arī divpusējas diskusijas vēl par šiem jautājumiem. Pateicos jums, ka jūs esat pie mums šodien ieradies un pastāstījāt par šiem jautājumiem, un jūs apzināties arī risku Eiropā. Es ierosinu tagad tūlīt pāriet pie koordinātoru sanāksmes, ja jums nav citi jautājumi, ko vēlties apspriest. Paldies!